Uh, diskusiju noslēgumu. Un tagad mēs runāsim par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par Šrilanku. Sākumā došu vārdu Džefrijam Fanordenam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šrilankas cilvēki, tamili, it īpaši arī singalīzi, ir daudzus gadus cietuši no teroristiskas valdības vadības darbības Tagad, kad eh, tie ir sakauti, cilvēkiem vajadzētu saņemt sapratni un mūsu palīdzību, cenšoties nostādīt savu valsti uz izaugsmes ceļa. Tā arī jāizvairās no terorisma atkal atzimšanas. Tie, kas aizstāv LTT, uh, eh, grib turpināt šo terorisma uh, kampaņu Domāju, ka komisija saprot, ka tirdzniecība nav palīdzība. Tirdzniecība, protams, ir labs ceļš uz atkopšanos. Šrilankas varas iestādēm vajadzētu ņemt vērā tās draugu ieteikumiem, lai netiktu atcelt šis status. Protams, prioritāte ir pārcelt atpakaļ uz viņu mājokļiem šos tūkstošiem tamilu civiliedzīvotāju, kas dzīvo nometnēs, un starptautiskai sabiedrībai vajadzētu palīdzēt. Nākošais runātājs Derosas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atbalstu šo rezolūciju lai gan domāju, ka tā nav pietiekami kritiska attiecībā pret valdību. Mēs redzējām šos militālos uzbrukums tamilu tīģeru nometnēm, kur cilvēki tika izmantot kā dzīvie mērķi, un 90 tūkstoši cilvēku gāja bojā. Pasauli faktiski neko nevarēja darīt, taču vēl tagad ap 250 tūkstoši pilsoņi atrodas nometnās, bez nepieciešamās medicīniskās palīdzības, sanitārijas un citām vajadzībām. Tagadējā rezolūcija ir visai mājīga, lai vadī, valdības iestādes attiektos pret saviem pilsoņiem pieklājīgi jo nav progresa bijis šajā jomā, un ja tā nebūs arī tālāk, tad Eiropas Savienībai jāizrāda būtu ekonomiskais un politiskais spiediens. Šrilanka ir atkarīga no ārzemju tiešajiem ieguldījumiem, arī ekonomiskās atbalsta no Eiropas Savienības, un mēs to varam izmantot. Paldies! Paldies, Paldies. Derosas kungam, un tagad uz vienu minūti eh, Tomas Māna kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īsnībā man bija atvēlēts divas minūtes. 25 eh, gadus ilgušais eh, pilsoņu karš eh, Šrilankā šķita jau beidzies, bet maijā uh, valsts karaspēks uh, atguva tās uh, valsts teritorijas, kurās līdz šim valdīja Tamil tīģeri, bet viņi neļauj iekļūt valstī nekādiem humanās palīdzības sniedzējiem. Cilvēki cieši ne tikai pe, no mm, pilsoņu kara atstātajām sakām, bet arī no cunāmī, kas nesen skār šo reģionu. Protams, vajadzētu runāt par to, ka mums ir jāpalīdz Šrilankai, tāpat kā citām valstīm Dienvidāzijā. Startautiskā palīdzība ir arī uh, Mm, zināmas saistības, un e, valsts varai ir jāiesaistās šajā kopīgajā darbā, lai varētu nodrošināt starptautiskās vienošanās. Šos cilvēkus gandrīz nav iespējams apgādāt ar dzeramo ūdeni, ar medikamentiem, un jau kāda piekļuva no ārpuses viņiem tiek liekta. Tādēļ mums ir jāiesaistās dialogā ar valdību un jāsaka, ka šiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk ir jāgarantē atgriešanās viņu dzimtajos ciemos. Eiropas tautas partija saka, ka sarkanajam krustam ir jāļauj darboties darboties šajā reģionā netraucēti. Un, protams, arī ir jāparūpēs par preses un viedokļu brīvība. Eh, žurnālistu nolaupīšanai un apcietināšanai jāpieliek punkts, un cilvēks nedrīkst sodīt eh, patvaļīgā veidā. Uh, Un es esmu vairākas reizes pats apmeklējis Šrilanku, un es domāju, ka šajā valstī ir iespējams uh, sākt visu no jauna, no baltas lapas, ja uh, valdība būs gatava ar mums sadarboties, bet joprojām ir jāpadomā par to, kā iznīcināt visus vardarbības un terorismu iedīgļus. Tādēļ ir jāstrādā pie tādas stratēģijas, kas varētu palīdzēt īstenot cilvēktiesības šajā valstī. Es uh, Šrilankas pilsoņiem novēlu to, ka e, paziņojums e, karš ir institūcija beidzot piederētu pagātnē. Paldies. Paldies Tomasam Mankungam, turpin priekšstādātājs. Tagad izteiksies uh, e, Higienas kungs, lūdzu. attieksme pret tamiliem no valdības puses ir novedusi pie murga gan tamiliem, gan visiem pāriem iedzīvotājiem. Represijas pret individiem un grupām, kas eh, nostājās pret šovinistisko valdību, ir noveduši pie šī murga turpināšanās arī pēc tīģeru sakāves. 300 tūkstoši cilvēki ir aizturēti nometnēs, 31 tūkstots bērnu nometnēs valda slimības, nav ko ēst Račipaksī valdība taisās izvietot eh, šajā reģionā citas tautas, proti viņus vēlās kolonizēt šos tamilu apgabals, un es domāju, ka tas nākotnē novedīs pie lielām problēmām. Valdība faktiski ir diktatūra ar ļoti plānu demokrātijas virslānītis negribu nosodīt viņus, bet man ir rezervācijas par ceturto paragrāfu, jo terorisms izriet lielā mērā no valdības, taču es domāju, ka kā sociālists, ka partizāņu cīņa, protams, nevedīs pie risinājuma, taču tamilu tautā ir tiesības aizstāvēt sevi. Labākais veids, kā to izdarīt, ir apvienoties tamiliem un strādniekiem un trūcīgajiem pret jaunām liberālajām uh, Uh, valdības tieksmēm. Socialistiska valsts saimniekošana varētu novest pie tā, ka šie resursi varētu tikt izmantoti kopīgi visiem. Īrijā arī bija šāda socialistiska partija, kas aizstāvēja minoritātes intereses. Paldies! Paldies! Higinsa kungam. Nākošā runātāja ir Hautulas kundze. Paldies, priekšsētāji, visu, ko man kolēģi teica par patreizējo situāciju Šrilankā apstiprinājās, kad cilvēktiesība apakškomiteja no, nu, sarīkoja noklausīšanos par patreizējo patiesībā murgaino situāciju Šrilankā no 260, aptuveni 260 tūkstoši tamilu ir ierobežota pārvietošanās brīvības ziņā, un tas neatbilst nekādiem starptautiskiem standartiem par spītam, ka konflikts beidzās jau vairākus mēnešus atpakaļ. Un jāsaka, ka preses brīvība ir ļoti stingri ierobežota. Vakar vēl viena organizācija, Reporters Without Frontiers, teica, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir 160 otrajā vietā pasaulē Šrilankā. Mums jāpieprasa, lai lai visām aģentūrām būtu piekļuve šīm nometnēm, un tā kā mēs runājam par vietējām vēlēšanām, tad vajadzētu kādu maigāku izteicienu šeit no zaļo puses, un mēs vēl teikt, ka mēs uh, atzīmēm, ka notiks vēlēšana un kā skatīties uz šiem tirdzniecības jautājumiem, man liels prieks, ka komisijas doto brīdi izpēta, kā Šrilanka izpilda dažādus nolīgumus par cilvēku tiesībām un to prasības. Un es ceru, ka komisija veiks neatkarīgi pētījumu un izteiks savus secinājumus par to, vai Šrilanka būtībā ir pelnījusi šādu GFP plus status. Paldies! Paldies. Paldies Hautals kundzei, un tagad politisko grupu vārdā uzstāsies posēlta kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka Šrilanka vēl atrodas savā ceļā uz demokrātiju, bet jādomā par to, kādēļ šis nacionālāšu konflikts vispār ir izveidojies, kādēļ tas ir tādās apmēros eskalējis. Mums ir jāsaprot, ka nepastāv nekādas koncepcijas, lai varētu garantēt tamiliem viņu likumīgās tiesības, un, protams, abām pusēm ir jāpanāk solis pretī uh, saviem pretspēlētājiem. Protams, ir jācīnās pret vardarbību un eh, varmā, kas ir tikuši apspiesti, un, protams, eh, ir jāpadomā par to, ka ir arī šīs vardarbības cēloņi jāiznīdē. Ir daudz vienkāršāk beigt karu, nevis garantēt mieru. Mēs redzam to, kas notiek Bosnijā. Ilgi pēc kara beigām Bosnijā joprojām nav rasts pietiekam labs miera risinājums, lai visas puses būtu apmierināts. Mums vajadzētu garantēt garantēt par eh, garantēt brīvību un stabilitāti Šrilankā, jo šis minoritāšu konflikts tiek sāsināts, sāsināts, cilvēki vien, tiek viens pret otru uzrīdīti, un vajadzētu padomāt par to, kā abas puses novest pie sarunu galda. Paldies, paldies Paselta kungam, tagad uzstāsies Geringergerta Odenbergers kundze lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Šī gada maijā aizstāvot Tamilu tīģerus, šķita, ka pilsoņu karš, sakaujot tīģerus, šķita, ka pilsoņu karš ir beidzies, bet acīm redzot ir vēl virkne problēma, kas šai valstī ir jāatrisina. Politiskiem sūdu dēļ varas iestādes ir, ir aizturējuši vairāk kā 250 tūkstoši cilvēku un tiek apspiesti pašaziņu līdzekļi. Augstākā tiesa vienu žurnālistu ir notietā, notiesājis ar 20 gadiem ieslodzījumā, ko nosodīja arī Eiropas Savienība. Un arī personāla mīnas apdraud cilvēku veselību un dzīvību. Šrilanka nav Otavas konvencijas dalībniece, tas būtu palīdzējis atrisināt šo mīnu problēmu un sniedzis atbalstu cilvēkiem, kas no tām ir cietuši. Cilvēki Šrilankā ir pelnījuši īstu demokrātiju un normāls dzīves apstākļus. Nākamais runātājs Delīkungs. Priekšsēdētāji kolēģi, četri mēneši. Tik daudz laika ir pagājis kopš Šrilankas valdība ir sākusi uzbrukumu aktīvistiem un pašziņu līdzekļiem savā valstī. Mēs šeit esam fiksējuši pilnīgu cilvēktiesību un startautisko tiesību pārkāpšanu, jo Tamilu grupas ne, nevar izmantot savas pilsoņu tiesības. Mēs redzam, ka vairāk kā 280 tūkstoši cilvēku cieš no šādām pāristībām bēgļiem pat nav iespēja atstāt nometnes, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Katru nedēļu mēs redzam, ka cilvēki mirst no dizentērijas un citām drausmīgām slimībām. Pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām deklarācijas, ka vairāki tūkstoši cilvēku iet bojā šajās nometnēs. Parlamentam būtu jādara viss, ko tas var, lai nodrošināt nekavējoties šo ieslodzīto atbrīvošanu un palīdzības sniegšanu viņiem. Paldies, Delī kundzes! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra un pirmais tāna kungs. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs! ka Londonas pārstāvis, tā ir pilsēta, kur ir cietusi no teroristu uzbrukumiem pēdējā laikā, tādēļ es varu izrādīt līdzjūtību patiešām visām Šrilankas tautībām. Viņi ir cietuši no tamilu tīģeru uzbrukumiem, kas patiešām iedragāja šīs jaukās valsts attīstību. Raģi Paksī kungs bija gatavs cīnīties pret tamilu tīģeriem, un viņa cīņa pret to ir jāuzsaka, kā jebkura cīņa pret terorismu. Protams, vajadzētu nodrošināt sabiedrību sabiedrībai visas privilēģijas, lai viņi varētu brīvi paust savu viedokli un domas. Un es domāju, ka valdībai ir jācīnās pret uh, kāra atstātajām sekām. Protams, Raģi Paksi ir uh, zaudējis savu līdzinējo godu starptautiskās arēnas acīs. Es tomēr esmu pārliecināts, ka labākais risinājums būtu garantēt to, lai šī valsts varētu izveidoties par demokrātisku un stabilu valsti, kur uh, valdībai būtu pienākošās pilnvaras. Es domāju, domāju, ka šeit tika iznīcināts apmēram 1 miljons darba vietu un 2,5 miljoni nevainīgu Šrilankas civilu iedzīvotāju cieta eh, no kara postošiem sekām. Paldies Tānaka kungam. Un tagad Kēlī kungs lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. I am very pleased. That... Paldies. Man kā īru parlamenta loceklim bija patīkami dzirdēt arī savu kolēģi izteikums un rūpes par šo valsti. Īrijā mēs zinām, ko nozīmē diskriminācija Ziemeļīrijā un dzīves zaudēšanas. Taču vienīgais risinājums ir diplomātijas un pārunu ceļā. Tāpēc es ceru, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, tad prezidentam būs jauns status, un tādu viņš varēs izmantot savu jauno vāru, lai veicinātu sapratni starp šīm tautām, lai šie cilvēki samierinātos un ķertos pie diplomātiskiem risinājumiem. Paldies! Paldies Kelī kungam, un tagad uzstāsies Korhals kundze. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet Sri Lankan tilannetta. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs esam uzmanīgi sekojuši situācijai Šrilankā, esam uh, izteikuši savus piezīmes par to. Tur 25 gadus bija pilsoņu karš, un tas beidzās ar Tamilu tīģeri sakāvi. Protams, cieta arī ļoti daudz nevainīgu civiliedzīvotāju, un, protams, viņi sastopas ar problēmām arī ekonomikā un visās citās nozarēs. Uh, Mēs esam uh, pauduši savus raizes par to, kas norisinās Šrilankā, un es ceru, ka mūsu balss taps sadzirdēta, un ka arī Tamil uh, Šrilankas valdība mūs sadzirdēs un ļaus sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem. Uh, Un mums, protams, ir beidzot šajā skaistajā salā jānodrošina stabilitāte un miers, un ir jābūt arī papildus pasākumiem atmīnēšanas uh, jomā. Paldies, un tagad uzstāsies Romeva Iroēbskungs. Palabra, para, lugar, enfatizar lo que ya ha dicho mi colega. Paldies, es vēlējos izteikties it sevišķi, lai varētu papildināt Hautals kundzes beigto. Ir noteikti jāatbalsta ANO spēlētā loma un ir jāievēro ANO protokols šajā nozīmē. Vēlējos arī uzsvērt to, ko teica Van Ordena kungs mēs piedzīvojam tādu situāciju, ka tiek mēģināts izmanto tādu instrumentu, kas it kā ir apkrauts ar dažādiem cēliem mērķiem, un mēs eh, runājam par to, it kā mēs vēlētos atbalstīt arī Tamilu tīģerus. Nē, mēs vēlamies, lai Tamilu iestāde, lai Šrilankas iestādes varētu darīt to, ko viņi vēlas lai viņi varētu patiešām beidzot uzbūvēt stabilitāti šajā valstī. Un tāpat ir jāpieprasa uh, Eh, lai eh, šie tirzniecības atvieglojumi nestātos spēkā. Tas vienkārši ir ārkārtīgi steidzams jautājums. Paldies Romevam Iroedas kungam un tagad došu vārdu Orbán kungam. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Comisia Europeană a continuat să țină sub o atentă supraveghere. Paldies. Eiropas komisija ļoti rūpīgi vēro, kā šī situācija attīstīsies Mēs jau esam uzsākuši dialogu ar Šrilankas valdības di valdību un kas varētu nodrošināt jaunu attiecību pamatu, kas varētu līdzēt mums rast kādu progresīvu risinājumu tām problēmām, kas šobrīd Šrilankā ir eh, novērojamas. Mūs ļoti uztrauc kritiskā cilvēktiesību ievērošanas situācija šajās nometnēs un vietās, uz kurām tiek pārcelti cilvēki. Situācija, kāda ir šajās nometnēs, ir lielā pretrunā ar cilvēku tiesībām. Mums jāpārliecinās, ka visi šie cilvēki var brīvi pārvietoties un piekļūt šajās nometnēs humanitārajai palīdzībai. tātad, lai humanitārās palīdzības organizācijas varētu efektīvi darboties šajās nometnēs. Mēs dzirdējām informāciju par pretiesisku nogalināšanu un, un brīvās preses iebiedēšanas kampaņām ļoti plašā mērogā. Mēs mēģinām rast izlīgumu starp visām pusēm ņemot vērā arī nemieru Tamilu tautības vidū un uh, to, kādi noziegumi šobrīd netiek sodīti. Rezolūcija jāieraksta, ka, ka katra puse tiek turēta atbildīga par veiktajām darbībām. Mēs esam pabeiguši padzināt pētījumu par cilvēku tiesību situāciju Šrilankā, un mūsu misijas mērķis bija noteikt, vai šī valsts ievēro vai neievēro pien, pienākumus, ko tā ir uzņēmusies, cenšoties noslēdzot ilgspējīgas attīstības līgumus un labas pārvaldības nolīgumus ar ES. Šī te SPG plus sistēma, tas bija solījums ievērot starptautiskos cilvēktiesības standārtus balstoties uz šo pētījumu, mēs redzējām, ka bija diezgan lieli trūkumi attiecībā uz trīs ES konvencijām par ANO konvencijām par cilvēku tiesībām. Startautiskā konvencija par politiskajām un pilsoņu brīvībām, konvencija pret spīdzināšanu un konvencija par bērnu tiesībām. Viss šīs konvencijas netiek ievērotas, un tas parāda, ka uz doto brīdi Šrilanka ne, neievēro pienācīgā līmenī šīs starptautiskās konvencijas. Un tādēļ ir šī nepatīkamā situācija un papildus tirniecības ieguvumi, ko varētu iegūt ar SPG plus sistēmu, netiks sniegti, jo saskaņā ar šo nolīgumu ir jāratificē un jāpieņem, jāizteno tās konvencijas, ko es jau minēju. Paldies! Paldies Orbānkungam! Esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu, uzreiz ķersimies pie balsošanas un vēlējos pateikt, ka brīvā mikrofona procedūras ietvaros un arī uh, pieprasot balsojumu paskaidrojumu, tad, kad procedūra jau ir uzsākta, neviens vairs nevar pieteikties.